veiksmi jums, novēlu jums labi sastrādāt, labi sadarboties ar mums un eh, strādāt Eiropas centrālajā bankā, kam mēs uzticamies. Paldies! Paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši Eiropas centrālās bankas desmitā gada pārskata ziņojumu izskatīšanu. Paldies visiem kolēģiem! Un par šo ziņojumu mēs balsosim šodien pulkstens 12. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tā ir budžeta samierināšanas komitejas rezultātu ziņojums par 12. gada budžetu, budžeta saskaņošanas rezultāti. Un pirmais runātājs ir Lamasūra kungs, kas ir budžeta komitejas priekšsēdētājs parlamentā. Vienu mirklīti, troksnis. Could I, could I encourage... Dragie kungs un jūsu apsveicēji, varbūt jūs varētu atstāt šo telpu un arī diskusijas turpināt ārpusē. Ir ļoti pateikam, ka tik daudz kolēģi sveic jūs iecelšanu amatā, un tomēr tiksimies nākamreiz. Paldies! Tātad Lama Sūra kungs, četras minūtes lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji! Kā mēs tikko konstatējām iepriekšējā debate, nav aizgājusi nepamanīta. Tas ir ietekmējis arī 2012. Buģ gada budžeta mm, apspriešanu. Un mēs sveicam arī padomes priekšsēdētāju. Es gribētu pateikties arī Levandovska kungam, visiem tiem, kas piedalījušies 2012. gada budžeta uh, apspriede. Rezultātā mēs esam pieņēmuši izrunāšo budžetu paredzētajos termiņos, un es gribētu pateikties arī jaunajai polijas prezidentūrai, kas, kurai ir izdevies panākt vietbalstīgu atbalstu par 2012. gada budžetu, un arī par budžeta grozījumiem numur 6 2011. gadam. Es gribētu pateikties eh, arī visiem referentiem par to, ka parlamenta pozīcija arī tika atbalstīta eh, šajā krīzes periodā. Mēs centāmies apvienot divus mērķus, kas ir abi nepieciešami, tomēr pretrunīgi. No vienas puses mēs gribējām mazināt izdevumus, no otras puses mēs gribējām arī uh, saglabāt um, izdevumus nākotnē, lai varētu nodrošināt mūsu konkurētspēju rīt, lai nodrošinātu ekonomisko aktivitāti. Tajā pat laikā um, mums ir arī mācības, kurus mēs varam gūt. Mums ir jāturpina diskusijas par saistību um, apropriācijām Parlaments gribēja, lai trīs institūcijas strādātu kopā, cieši kopā turpmākajos mēnešos, lai precizētu šo saistību apropriāciju jautājumu, lai mēs varētu izpētīt to rindu par rindai. Mums ir nepieciešams iegūt pilnīgu informāciju. Mums nevajadzētu attiecīgi iesaldēt šo budžetu tālāk trīs gadus uz priekšu. Otra mācība. Mēs nevaram pilnībā nofinansēt Eiropas budžetu tikai ar valstu devumu. Pagājušā nedēļa mums bija sarunas parlaments un padoma un komisija, kur piedalījās. Mēs runājām par pašu līdzekļiem, lai varētu samazināt nacionālo valstu ieguldījumu. Un Mēs nebijām, nepiekritām nākamā finansa ietvara veidošanai, ja netiek ņemti vērā pašu resursi. Un protams, ir vēlēšanās atbalstīt arī budžetāro federālismu. Un ir nepieciešams runāt arī par šīs vēlmes pārvēršanu par realitāti. Paldies! Paldies Lamasūra kungam! Un tagad es eh, dodu vārdu trīs minūtes Balcānī kundzei. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. 18. novembrī parlaments, padome un komisija tikās samierināšanas komitejas sēdē un parlamentam un padomai izdevās vienoties par budžetu. Trīs dienas pirms samierināšanas komisijas mandāts beidzās, un tā ir ļoti laba zīme šajos nestabilajos laikos. Tas vienkārši pierāda to, ka Eiropas Savienības institūcijas vēlas skatīties nākotnē un vēlas aktīvi darboties. Tā ir arī mūsu aktīva izvēle un atbildība. Eiropas parlaments vienmēr ir galveno uzmanību vērsis uz krīzes novēršanas stratēģijām nākamā gada budžetā un uz Eiropa 2020 stratēģiju. Parlaments eh, ir pieņēmis lēmumu, un eh, patiesībā samierināšanas procesa gaitā parlaments savām atzinumam saņēma atbalstu. Mēs vēlamies vairāk naudas novēlēt, atvēlēt migrācijas politikai, zinātnei un pētniecībai, eh, mūža izglītībai un daudziem citiem tālajošiem mērķiem. Un tomēr ir daudz, kur arī apcirpumi redzami. Tas jau nav nekas jauns. Patiesībā, un diemžēl, ir ārkārtīgi daudz pretrunu starp parlamenta viedokli un ierosinājumiem no, un komisiju no vienas puses, un padomu ir it kā šīm divām institūcijām pretstats. Taču vienlaicīgi mums ir jāpaceļās pāri mūsu pašu pārliecībām un principiem. Mums ir jārod kopīgs risinājums, un patreizējā situācija turpināties nedrīkst. Vismaz ilgi ne, jo tad jau mēs nevarēsim dzīvot tālāk. Bet Uz šo brīdi mēs risinājumu rasuši nesam. Samierināšanās komiteja ir norik, notikusi, un jau pagājušajā gadā mēs šajās samierināšanas sanāksmēs mācījāmies, kā rīkoties un ko darīt. Patiesībā šīs samierināšanas komitejas un samierināšanas komitejas sēdes liek uz spēles visu budžetu, jo, protams, ka mums ir jāvienojās. Komisija ir nākus klajā ar prognozēm, kuras Eiropas parlamentā ir guvušas plašu atbalstu, un es no tiesas ceru, ka mums izdosies rast risinājumu nākamā gada budžetam visām trim institūcijām kopā. Ja mums nebūs pašresursi Eiropas budžeta veidošanai, tad problēma saglabāsies mūžīgi mūžīgi mūžos āmen. Un tomēr mums kā parlamentam ir jāraugās, lai tie pasākumi, kurus mēs vēlamies redzēt ierakstītus budžetā un arī izpildītus budžetā, tad mums kā parlamentam ir eh, jāpieprasa šo mērķu izpildīšana, bet pie tam pasākumiem, kurus mēs vēlamies redzēt, ir jābūt adekvāti finansētiem. Lai nebūtu tā, ka parlamenta priekšlikumi vienmēr nonāk zem nākamo samierināšanas komiteju riteņiem un mūsu vidējām vienkārši pārbrauc pāri, piemēram, ITER projekts. Parlaments vēlas vienu, pārējiem tas pa lielam neinteresē. Mēs varam uh, samierināšanas komitejā sēdēt katru nakti, vēlaties. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem kolēģiem, kuri ir smagi strādājuši un vēlētos no sirds pateikties Polijas prezidentūrai, kur ir vienkārši lieliski strādājusi. Vēlētos pateikties arī Levandovska kungam, komisāra kungam, kurš ir atbildīgs par budžeta situāciju šajā ļoti Eiropai bīstamajā laikā. Vēlētos pateikties visiem darbiniekiem, kuri ir izstrādājuši šos projektus nakts melnumā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un Tagad eh, dod vārdu trīs minūtes Fernandes kungam. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Paldies! Es eh, vēlētos šeit sveikt gan komisāru, gan arī padomas pārstāvi godātie kolēģi. Vispirms es vēlētos pārteikt, pateikties eh, pilnīgi visiem, kur ir strādājuši gan pie parlamenta budžeta priekšlikuma, gan arī pie pārējo institūciju budžeta priekšlikumam. Vēlētos pateikties gan politiskajām grupām un to ēnu referentiem, jo, manuprāt, rezultāts ir lielisks. Mums ir bijusi arī ļoti cieša sadarbība gan ar komisiju, gan arī ar prezidentūru, un es vēlētos uzteikt to lielisko sadarbību, kāda mums ir bijusi gan ar budžeta komisijas sekretariātu, gan arī ar parlamenta prezidiju. Es vēlētos uzteikt personāla darbu. Personāls ir strādājis ļoti profesionāli. Katrā ziņā visām institūcijām šis darbs ir smags. Katrai institūcijai ir vajadzīgs pārvaldības un eksploatācijas budžets, un neaizmirsīsim, ka nākamajā gadā ir jāiekļauj arī Horvātijas ES iestāšanās budžets. Mēs runājam par Eiropas ārējās darbības dienestu un par citiem jautājumiem. Un vēl bez tam mums ir jābūt arī eksploatācijas izdevumiem paredzētiem arī citām Eiropas Savienības institūcijām. Un tomēr mēs runājam tikai par 1,3% par visiem izdevumiem. Un tas ir bijis iespējams tikai tāpēc, ka mēs esam veikuši struktūrālas izmaiņas un strādājuši ārkārtīgas taupības apstāju apstākļos. Patiesībā tas ir arī samierināšanas delegācijas rezultāts. Mēs tikāmies jau novembrī, mēs runājam gan par parlamenta budžetu, gan par citu institūciju budžetu. Mēs e, integrējām priekšlikums budžeta komisijas ziņojumā. Mēs runājām par dažādiem eksploatācijas izdevumiem gan aģentūrām, gan citām institūcijām. Katrā ziņā komisija un arī padomi ir mēģinājusi ņemt vērā mūsu priekšlikumus. Smags darbs, mēnešiem ilgs, bet tas ir bijis nepieciešams. Mums šobrīd ir izdevies salīdzvarot budžetu, un šobrīd es uzskatu, ka mēs esam nonākuši minimālajā slieksnī, lai vispār Eiropas institūcijas varētu funkcionēt. Tālāk apgriezt neko nav iespējams. Es vēlētos redzēt, lai visu institūciju izmaksas sastādītu ne vairāk kā 6% no kopīgā ES budžeta. Tas nozīmē, ka 94% aiziet uh, visiem, visām pārējām aktivitātēm. Tātad Eiropas Savienības budžetu sastāda 1% no dalību valstu maksājumiem, un patiesībā tā ir sava veida solidaritāte, ko dalību valsts caur padomi izsaka šī budžeta apstiprināšanai. Uzskatu, ka šajos krīzes apstākļos mēs esam darbojušies vienkārši lieliski. Apropriācijas, piešķīruma apropriācijas mēs esam paredzējuši gan ekonomiskajai attīstībai, gan zinātnei un pētniecībai, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs, es vēlētos griezties pie padomas un pateikties, un uzskatu, ka mums būs jāiet uz kompromisiem, kā jau vienmēr dzīvē, un mums ir jāizmanto maksājumu apropriācijas lielākā mērā solidaritātes politikai. Paldies Fernandes kungam! Un tagad es dodu vārdu Dominika kungam. Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs! Godātais prezidenta kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti! Pirmo reizi mums ir jāvienojas par Eiropas Savienības budžetu samērā dramatiskas krīzes apstākļos. Un pirmo reizi par Eiropas Savienības budžetu mēs runājam Lisabonas līguma apstākļos. Un patiesībā tas ir ļoti liels sasniegums Eiropas Savienībai kā tādai un tās institūcijām atsevišķi. Tāpēc es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties Eiropas parlamentam un īpaši budžeta komitejas priekšsēdētājam Lamasūra kungam un referentiem Balcānī kungam, Fernandes kungam, kā arī komisāram Levandovski kungam. Un es vēlētos pateikties eh, konstruktīvajam padomas komandas darbam šajās samērā sarežģītajās sarunās. Mēs mēģinājām rast risinājums tām problēmām, ar kurām Eiropas Savienība neizbēgami saskarsies tuvākajos gados. 12. gada budžeta diskusijās e, mēs saskārāmies ar daudz un dažādiem viedokļiem, un tomēr mums izdevās vienoties par Eiropas Savienībai nosakāmajām prioritātēm. Darba gaisotne bija ļoti profesionāla un ārkārtīgi precīza un mēs daudz diskutējām par to, kādām apropriācijām būtu jātiek uzskatītām par visbūtiskākajām, kā arī par to, kā naudu izmantot pēc iespējas efektīgāk un kā šī nauda pēc iespējas vairāk varētu palīdzēt Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Proti, kā, so, kā šo naudu atvēlēt tādām politikas jomām, kuras visvairāk palīdzētu Eiropas iedzīvotājiem. Mēs eh, tiešām strādājām eh, samierināšanas un vienošanās gaisotnē, un eh, padome bija gatava akceptēt parlamenta priekšlikums saistību apropriācijām. Vēl bez tam vēlētos izteikt savu visdziļāko pateicību parlamenta ļoti simpātiskajai nostājai attiecībā uz padomas izvirzītajām maksājuma apropriāciju idejām. Parlaments bija ļoti atvērts un izrādīja sapratni arī par dalību valstu budžetāro situāciju. Parlaments lielā mērā izprata arī krīzes radīto ietekmi uz dažādiem izdevumiem, un parlaments augstu novērtēja padomas izstrādāto nostāju. Vakar Ekofin padomē padomi vienbalsīgi pieņēma 2012. gada budžeta projektu. Un ar lielu balsu vairākumu padomi pieņēma arī 2011. gada sesto grozīto koriģēto budžetu. Tātad padomi šobrīd 12. Eh, gada budžetu ir pabeigusi un tas ir pieņemts. Paldies! Čas, atsies, šor, Dominika! Paldies! Paldies, un tagad es dodu vārdu Levandovska kungam, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, vēlētos atbalstīt 12. gada budžeta vienošanos. Tas, ka tas ir noticis tik laicīgi, ir pozitīvs signāls, un tas ir arī uzmundrinošs signāls tam, ka mēs vēlamies šajos grūtajos laikos rast kādu stabilu pamatu. Un eh, es vēlētos arī pilnīgi atklāti pateikt, ka no parlamenta puses izvirzītās prioritātes izsaka arī parlamenta atbildību par Eiropas nepieciešamībām šobrīd, par konkurētspējas palielināšanu, par migrācijas sakārtošanu, par kaimiņu attiecību politikas prioritātēm. Tajā skaitā mēs runājām un diskutējām arī par Palestīnas jautājumu. Tas, ka mums tik laicīgi izdevās vienoties par 12. gada budžetu, pierāda to, ka tas visiem ir svarīgi. Vēl bez tam ir svarīgi arī tas, ka operatīvajos izmaksās mēs esam samazinājuši administrācijai paredzēto naudu. Kā jau šeit izskanēja, budžetā eksploatācijas izdevumiem ir paredzēta tikai 6%, un, protams, ka visām institūcijām šobrīd ir jāsamazina savi izdevumi. Un eh, šobrīd šie izdevumi ir zemāki nekā budžeta projektā paredzētie. Vēl bez tam 27 dalību valstīm pievienosies arī Horvātija, tādējādi dalību valstu skaitu palielinot līdz 28, un arī tam bija jābūt iekļautam budžetā. Un kā jau Balcānī kundze teica, administrācijas izdevumu apcirpšana, par to runāja arī Fernandes kungs savā ziņojumā. Parlaments un padomi savā starpā vienojās par fleksibilitātes instrumentu izmantošanu, un es uzskatu, ka šo vienošanos būtu bijis daudz grūtāk panākt, ja Polijas prezidentūra nebūtu uh, rīkojusies tik ļoti strukturēti. Un vēlētos pateikties eh, ministra Dominika komandai. Jūs strādājāt vienkārši lieliski. Kā jau šeit izskanēja, un izskanēja jau daudzas reizes, maksājuma līmenis vienmēr ir nepietiekams. Tas atkārtojas gada no gada. Un vēlētos to šeit vēlreiz uzsvērt, ka neskatoties uz pretrunām, kas dažādām institūcijām ir par gada budžetu, tad Eiropas projekts jau ir par investīcijām. Investīcijas 2010. gada budžetā, tur, kur tās visvairāk ir nepieciešamas. Pār par 50-60% no Eiropas Savienības budžeta tiek uzskatīti par tīrām investīcijām, tādējādi samazinot Eiropas investīciju deficītu. Un tas, protams, nodrošina jaunu darba vietu rašanos un arī ekonomisko izaugsmi. Un e, līdz ar to šobrīd mums arī nepietiek maksājumu un tas jau atspoguļojās 11. gada 6. koriģētajā budžeta projektā. Un ja mēs runājam par daudzgadu finanšu plānu, tad mums ir jāparedz maksājumu palielinājums, un tas jau nevienam nav pārsteigums. Jau iepriekšējās diskusijās viens no parlamenta deputātiem Dragija kungam teica, ka mums ir jāuzticās Eiropas centrālajai bankai. Un Protams, ja 12. gadam būs nepieciešama papildus maksājuma, tad mums ir jāuzticās ECB, un es uzskatu, ka tam informācija būs pieejama pavisam drīz. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur ir iesaistīti šā budžeta izstrādē, tajā skaitā arī Lama Sūra kungam, kas ir budžeta komitejas priekšsēdētājs. Paldies! Gracias, komisārio. Paldies, komisāra kungs! Tālāk no grupām runātāji. Divas minūtes EBP grupa Lavijas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. EPP grupas vārdā. Vispirms es gribētu pateikties e, abiem referentiem, gan Balzānī e, kundzei, gan arī Fernandesa kungam, e, arī Levandovska kungam, arī padomes pārstāvjiem, faktiski visiem kolēģiem. Liels paldies par to sadarbības gaisotni, kas valdīja mūsu sarunās. Piekdien panāktā vienošanās ir ļoti labs rezultāts. Faktiski tas bija sestdien no rīta, kad mēs panācām šo labo iznākumu. Un uh, šis risinājums mums palīdz, jo neraugoties uz valstu uh, budžetiem, tomēr mums ir apņemšanas 100 miljoni 4. sadaļa, 4. kategorija, uh, tas lai veicinātu garantiju sistēmu, kas ir ļoti svarīga stratēģijai līdz 2020. gadam, lai palīdzētu mums atrisināt milzīgās problēmas, kas mums ir ar, ar uh, kaimiņa attiecību politiku, drīzāk izaicinājums. Mums ir arī saistību apropriācijas uh, šai ziņā, bet problēma ir ar maksājumu apropriācijām, par to teica arī vairāk kolēģi Un arī referētkungs pats pieskārās maksājumu apropriācijām. Tur mm, na, mēs nevaram pilnībā būt apmierināti, jo starp saistībām un maksājumiem ir milzīga šķirtne, varētu rasties jau kādi iztrūkumi saistību ziņā, kas būtu jāsēc no kādām citām kategorijām, varētu būt problēmas ar iesākto projektu finansēšanu. Bet šodienas balsojums šeit un vakardienas balsojums padome atļaus mums tomēr pieņemt un apstiprināt taupīgu, bet tomēr ļoti atbildīgu budžetu. Mums ir krīze, bet no otras puses mēs gribam arī atjaunot investīcijas e, mūsu ekonomikā. Paldies Lavijas kungam. Tālāk no sociālas demokrāta puses divas minūtes Fārmakungs. Tack så mycket, herr talman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties arī komisijai, polijas prezidentūrai. Un īpaši es vēlētos pateikties Franceskai Balcānī kundzei un Fernandes kungam, kas ir mūsu referenti. Mūsu politiskā grupa atbalstīs samierināšanas procesā panākto vienošanos, jo patiesībā šeit runa iet par parlamenta prioritātēm - zinātnum pētniecība, kaimiņattiecība politika, mūža izglītība, Palestīna īpaši. Es atbalstu šo vienošanos, un tomēr patiesībā mums ir jābažās par nākotni, un es vēlētos arī kritizēt no sociāldemokrāta grupa puses to, ko jūs tur panācāt. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa sarunu bija domāta, lai samazinātu pretrunas padomē, jo tie, kas maksā vairāk Eiropas Savienības budžetā un tie, kas vairāk saņem no tā, visu laiku stīvējās. Arī mana valsts Zviedrija vēlas bezmaz nobloķēt ofensīvu politiku nākotnē. Es esmu vienas prāts, ka Eiropas Savienības budžetam prioritējumās jomās ir jābūt spēcīgām. Un, protams, ka mums ir jāveicina ekonomiskā izaugsma un jauna darba vieta radīšana, īpaši tajās dalībvalstīs, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Vēl bez tam mums ir mēģi, jāizpild arī tas, kas budžetā ir absolūti 11. gadā atvainošana. Un līdz ar to īstenošana, maksājumi. Un, protams, ka mums ir jāsamaksā tas, ko mēs jau esam patērējuši. Tas vēl nav izdalīts 11. gadā. Un tomēr tas, ka daudzās dalību valstīs ir ārkārtīgi negatīva attieksme pret Eiropas Savienību. Tas nozīmē, ka daudzgadu finanšu plānām sarunas būs dramatiski grūtas. Ir tādas dalību valstis, kuras iestājas par savu lauksaimniecības politiku, un ir atkal tādas dalību valstis, kuras nevēlas budžetu Eiropas Savienībā palielināt, un risks patiesībā ir tāds, ka Tad, kad mums nauda būs vajadzīga, un tā ir vajadzīga jau šobrīd, naudas mums nebūs. Enerģija, klimats, infrastruktūra, zinātnē un pētniecība - tam visam naudas pietrūkst. Tas, ka šobrīd lielākā daļa dalību valstu ir viensprāts, ka tās ir prioritātes Eiropas Savienībā, vēl neko nenozīmē, jo dalību valsts nav gatavs tam naudu atvēlēt. Polijas prezidentūrai neizdevās nobloķēt padomas minoritāti, un es ceru, ka tas izdosies Dānijas prezidentūrai. Paldies! Paldies eh, Farmakungam un tagad divas minūtes Alda grupas vārdā Heglunda kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, arī vēlētos pateikties pa, no ALDA grupas mūsu diviem referentiem un vēlētos pateikties arī padomai un komisijai. Arī mana grupa atbalstīs eh, budžeta projektu un patiesībā ir ārkārtīgi patīkam šeit pateikt, kad mēs eh, rudenī balsojām par sarunu vešanas mandātu, tad mēs nezinājām, ka tas mums izdosies tik labi. Uh, jo patreizai ekonomiskajā situācijā 5% pieaugums nav adekvāts, un to mēs vēlējāmies no parlamenta panākt. Šobrīd es tiešām uzskatu, ka 2%, un par to mēs arī vienojāmies, 2% budžeta pieaugums ir adekvāts. Patiesībā ir pozitīvi vērtējams arī tas, ka mums izdevās eh, aplikt maksājumu apropriācijas tādiem projektiem, kas tiks uzsākt tikai nākotnē. Protams, ka mums ir jāprioritizē tādas lo, lo, jomas kā mūža izglītība un arī atbalsts tā saucamajam arābu para, pavasarim Ziemeļāfrikā un līdzīgi. Es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta budžets, un Alda grupa balsos par to. Un tomēr Tas, kas mūsos izraisa bažas un bažas par nākotni, ir tas, un tas jau izskanēja šodien, tā tad ir padomē valstis, kuras uzskata, ka nevajag izpildīt mūsu apņemšanās un nevajag samaksāt par to, ko mēs jau 11. gadā esam izmantojuši. Uh, Pagājušajā gadā bija tā, ka mēs knap vienojāmies par 11. gada budžetu, un es uzskatu, ka patreizajā ekonomiskajā situācijā par 12. gada budžetu mums izdevās vienoties labāk, un tas arī bija sagaidāms. Un tomēr ir valsts padomē, kuras nevēlas izvairīties no nākotnes budžeta krīzēm, bet mums to vajadzētu darīt ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Paldies! Gracias, Paldies. Tālāk eh, pusotras minūtes man orden kungs lūdzu no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, parlaments ar vilcināšanos akceptēja 2000. 2020. gada budžetu ar pieaugumu mazāk kā 2%. Tas ir eh, mazāks nekā 11. gada budžets. Uh, un mēs esam pazaudējuši iespēju parādīt, ka parlaments atrodas reālā pasaulē. Vai tiešām mēs domājam, ka pagātnē viss finansējums ir pareizi izmantots Eiropas Savienībā? Vai mēs tiešām uzticamies, ka nākotnē viss šie finansējumi tiks pareizi tērēti visā Eiropā, valdībās spiestas samazināt budžetus, lai cīnītos pret deficītiem tajā pat laikā? Uh, cenšas arī stimulēt ekonomisko izaugsmi. Eiropas Savienības apetīte pieaug, un šajā budžetā budžetā ir arī milzīgs samazinājums, un finansējums ir atgriezies arī valstu kasēs. Mums ir jāfokusējas uz konkurētspēju izaugsmi, arī uz zinātni, attīstību un tādām jomām tā vietā tiek investēts kaut kur citur ir vesela rinda aktivitāšu, kur Eiropas Savienība varētu kaut ko nogriezt, atteikties. Mēs pārsvarā runājam par parlamenta budžetu. Jāsaka, tā ir tikai neliela daļa no kopējā budžeta, bet tomēr. Tas ir 1,6 miljārdi gadā, tomēr šī summa ir liela ir organizācija Think Tank, kas ir atradusi iespēju iekonomēt 400 tūkstošu miljonu šajā parlamentā, neietekmējot eh, pamatfunkcijas parlamentā. Eh, mums ir birokrātiskā inflācija parlamentā, jāņem vērā samērīgums eh, parlamentam ir 62 ēkas, un mēs neredzam, ka te būtu kaut kāds samazinājums, ir pienācis laiks Eiropas Savienībai atteikties no šīm ekstrām. Paldies! Paldies, Norden kungs. Tālāk. 4 minūtes būs runās Trupēls kundze, lūdzu. Godātais priekšsēdētāja komisāra kungs, dāmas un kungi. Budžets 2012. gadam ir taupības budžets. Palielinājums ir zem inflācijas rādītājiem un jautājums, uz kur mums ir jāatbild un kas mums ir jāuzdod, ir tāds. Uh, vai tā ir svarīga Eiropai draudzīga pieeja. No zaļo skatījuma Eiropas Savienības budžetam, tāpat arī dalību valstu budžetiem būtu jānosaka jaunas prioritātes. Mēs nedrīkstam ilgtspējīgi atteikties no dažādām politikām. Uh, piemēram, lauksaimniecībā un struktūra fondu politikā, bet eh, ir eh, jāveido ilgtspējīgas eh, konkurētspēju veicinošas politikas. Uh, Mēs esam piedzīvojuši dramatiskus laikus 2010. gadā, un CO2 emisijas pasaulē ir par 6% pieaugušas. Mēs nevaram tā rīkoties, ja mēs vēlamies glābt mūsu planētu. Eiropas budžets mūsu skatījumā arī šajā jautājumā pārāk maz dara. Uh, taupības laikos, un es gribētu norādīt, ka es pat nāku no Brēmens, kas ir mazākā federālā republika Vācijā, un mums jau gadiem ilgi ir jāizteno taupības politika, un tāpēc es ļoti labi zinu, par ko es runāju. Es neesmu nekāda citplanētieta Eiropā, es zinu, ko es saku, un es saprotu, kādas ir dalība valstu vajadzības, bet dalība valstu budžeti pēdējo gadu laikā visi ir pieauguši. Un es domāju, ka to visu ir jārada šajā kopsakarībā. Un tāpēc es domāju, ka ir pamats teikt, ka ir pareizi, ka mazais Eiropas eh, budžets, eh, kas veido 1% no dalību valstu IKP, tik tiešām ir jāņem vērā, jo gal galā budžetā ir, ar budžetu ir eh, jāīsteno konkurētspējas veicināšanas politika, un tas ir ļoti nepieciešams Eiropai. Un šeit Eiropas Savienības eh, budžetā tik tiešām ir eh, iespējas kaut ko darīt. 25 miljoni ir paredzēti jauni, jaunajiem finanšu uzraudzības pasākumiem. Tas ir ļoti būtiski. Ir ļoti svarīgi inovācijas un ilgspējīgas uh, digitālās kultūras eh, tirgus finansēšanas eh, pasākumu projekts. Un tāpat mums ir arī, mēs arī vēlamies eh, strukturizēt parlamenta darbu. Es domāju, ka var ietaupīt arī uz tūkošanu, arī uz ceļojumu izdevumiem. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai mēs parlamentā saprastu, ka arī mēs varam kaut kādā veidā ierobežot savus izdevumus un uh, Eh, budžetā, un es domāju, ka tas arī būtu pareizais signāls un ļoti būtisks signāls Eiropas iedzīvotājiem. Bet es uzdodu jautājumu tieši padomas pārstāvjiem, vai tas ir budžets, kas vairos Eiropas eh, pievienoto vērtību un kas eh, par pilnu ņem mūsu kopējās intereses. Un es domāju, ka šobrīd notiek konference Durbānā un Eiropas budžets, Levandovs kungs arī to pieminēja, uh, ir um, investīcija budžets, kas mums ir jāizmanto, un es domāju, lai arī cik nepieciešami ir taupības pasākumi, mums ir jārada jauni stimuli, lai veidotos jaunas tehnoloģijas, jaunas ilgspējīgas tehnoloģijas, lai mēs uh, gūtu panākums ne tikai iekšējā tirgu, bet arī pasaules tirgu, jo ja Eiropā mēs uh, šādus produktus attīstīsim, tad mums būs iespēja konkurēt ar Ķīnu un uh, citām Azijas valstīm. Un es uh, to šeit, šajā budžetā nesaskatu. Te nav šādas te gribas. Un tāpēc es domāju, ka padomi rīkosies nekonsekventi. Jūs visu laiku mudinājāt taupīt, taupīt, taupīt, bet tad, kad ir runa par kodola šķelšanas reaktoriem un dažādām tādām tehnoloģijām, tehnoloģijām kur. Uh, Tas viss ir tāds apstrīdams. Nākamajās, nākamajā gadā tiks šiem mērķiem par 1,3 miljardiem vairāk dolāri, uh, eiro izdoti. Un es domāju, ka mums pētniecības politikā tik tiešām ir jāiegūt nauda, bet ja mēs zinām, kurās jomās mēs nākamajos gados uh, varēsim gūt veiksmi, tad tas jau nebūs ITER projekts. Un, tad tas varētu būt ITER projekts, un tāpēc es neredzu, kāpēc. Pēc mēs rīkojamies pretēji. Runājot par institucionālo uzticēšanos, atbildība un jaunie uzdevumi ir attiecīgi jāfinansē, un tāpēc man nav skaidrs, kāpēc mēs rīkojamies pretēji, un tāpēc mana grupa nav spējīga atbalstīt šo budžetu. Paldies! Paldies! Tagad, vārdā, Patas kungs. Patas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Šis budžeta piedāvājums 2012. gadam nespēs nosegt visas vajadzības. Es gribētu oponēt Livandovska kungam, runājot par zinātni, par kohēziju, sociālo solidaritāti. Šajā budžetā nav nepietiekamā piepildījuma nav iespējams kompensēt valstu taupības pasākums, ko mēs konstatējam visā Eiropā. Šis budžets neatzīst to, ka mēs ieslīgstam recesijā, bezdarbā, ka mums pieaug visādi riski, ka mēs roda, radam vispār apgrūtinājums nākamajām paudzēm. Viens procents no IKP IKP eh, mazāk kā 2011. gadā reālā izpausmē. Tas ir minimālais budžets, minimālai Eiropai. Tas ir, tas nu ir skaidrs. Šis eh, piedāvātais budžets tikai palielinās atšķirību starp maksājumu un saistību daļu. Tas ir slikts budžets. Un vēl tur mēs radām arī tādu sliktu budžeta precedentu. Mums būs negatīva izaugsme arī zinātnes jomā. Mēs jau tagad eh, liekam aktīvs pārvēršam par pasīviem un arī militārie pētījumi, un ko mēs liekam Frontexā, un arī budžets, kas stimulēs multinacionālo uzņēmumu darbu. Uh, tā vietā, lai eksportu veicinātu, ar citu eksports ir negatīvs arī jaunajām valstīm. Te ir šizofrēnisks šis budžets, nav nekādas konsekvences, arī mēs gribam lielāku Eiropu, mēs eh, vienmēr šādi balsojam. Paldies tālāk par šiem komentāriem. Tālāk Andersen kundze, Eiropas parlaments un un komisija piedāvā 5% pieaugumu. Tomēr eh, tas bija smieklīgs pieprasījums. Un padoms tagad piekrita 2%, un tas tā kā pļauka sejā Eiropas nodokļu maksātājiem. Mēs cenšamies ievērot Lisabonas stratēģiju, un mēs esam izšķērdējuši 3 miljardus vai triljonus, atvainojos, tri, tri, vienu triljonu mēs esam izšķērdējuši vienu triljonu, tāpēc, ka nav kontrols. Uh, vienmēr padome grib kaut ko vairāk. Esošā ekonomiskā situācija Eiropā parāda mūsu neveiksmīgās politikas sekas Eh, tomēr šīs diskusijas notiek Briselē, bet Osborns apvienotā karalistē ir pasludinājis par tālāku budžeta samazināšanu. Es griežos pie eh, eh, apvienotās karalistes valdības. Nē, mēs ne kontrolējam Eiropas budžetu. 2% pieaugums, Kameran kungs, tas nav iesaldējums. Lūdzu, pārtrauciet sūtīt vairāk nodokļu maksātāju naudas uz Eiropas Savienību. Paldies Andrēsens kundzei, un tagad pusotra minūte Vērtmans kundzei. Paldies! 2012. gads tomēr ir taupības budžets, un tā ir laba zīme mūsu iedzīvotājiem. Tas parāda arī to, ka Eiropas parlaments šajos ekonomiski svarīgi, sarežģītajos apstākļos uh, ietur taupību. Es atceros, 94% no mūsu budžeta tomēr nonāk pie iedzīvotājiem. Otrakārt, 6% ir domāti eh, Eiropas Savienības institūciju darbiniekiem. Treškārt, Eiropas Savienības budžets nozīmē, ka 12. gadā būs palielinājums par eh, vairāk nekā 1% salīdzinājumā ar šo gadu, un tas ir 0,8% no Eiropas Savienības IKP. Un līdz ar to daudz dalībvalstu prasības ir vairāk nekā izpildītas, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka pēc šīs krīzes ir jābūt nākotnēji. Un uh, vairāk nekā 20% jaunieši šobrīd ir bezdarbnieki un būs ļoti grūti viņiem pierādīt pretējo. Un tāpēc, neraugoties uz taupību, mums vairāk nekā agrāk ir jāinvestē izglītībā un ilgspējīga darba vietu radīšanā lai ja vēl dziļāk neiegrimtu krīzē. Došu jums piemēru. Grieķijā ir ļoti milzīgs potenciāls. Investēsim tur eh, saules enerģijas eh, elektrostacijās, tādā veidā mēs radīsim ilgspējīgas darba vietas un eh, turklāt arī spērsim svarīgu soli klimata aizsardzības jomā. Uh, ja ienesot šo te enerģiju mūsu Eiropā. Es gribētu arī pateikties abiem referentiem un visiem, kas piedalījās eh, šī ziņojuma izstrādē. Paldies, liels paldies Vērtmans kundzei. Un tagad došu vārdu runātājiem Garīga Paledo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. kungs. Tas ir bijis ārkārtīgi grūts process gan Balcānī kundzei, gan Fernandes kungam. Šis process ir bijis sarežģīts arī Eiropas parlamenta delegācijai samierināšanās komitejā. Vispirms jau Alanam Lamasūra kungam, bet es domāju, ka mēs varam būt apmierināti ar panāktajiem rezultātiem. Tā kļūpa par tādu kā tenis spēli, izstrādājot 2012. gada budžetu. Uh, Sevišķi te jārunā par samienāšanas komitejas sēdēm un uh, grozījumu budžeta numuru 6 un to, kas ir saistīts ar ITER. Bumbiņi tik mētāti no vienas laukuma puses uz otru, bet rezultāts ir labs. Man gan ir zināmas šaubas. Ne jau pirmo reizi ir mainīti nerakstītie likumi. Pirms Lisabonas un pirms budžeta samierināšanas uh, bija viens eh, saistību līmenis, un tikai pēc tam tika runāts par maksājuma apropriācijām. Bet tagad padomu vienpusīgi nosaka maksājumu apropriāciju apjomu, un tikai pēc tam tiek vestas sarunas par saistībām. Tā rīkojoties, mēs um, apšaubām komisijas aplēses, un līdz ar to Eiropas parlaments jau saņem eh, tādu kā gatavu uh, piedāvājumu. Šobrīd tas ir pieņemam, tāpēc, ka mums ir ekonomikas krīze un līdz ar to ir nepieciešams vienoties vienalga, pat ja vienošanās nav laba. Bet šis formāts sarunām ne, nav labs, un tas nedod labu signālu attiecībā uz finanšu perspektīvām. Paldies Garīgas kungam, Vogan kungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tāpat kā citi kolēģi arī es gribēju pateikties abiem referentiem par lielisko darbu, kas ir ieguldīts šī budžeta uh, pie šī ziņojuma. Es gribētu teikt, ka vispārīgi, par vispārīgo budžetu dažus vārdus, un pēc tam pāriešu pie Eiropas parlamenta budžeta. Runāt par vispārējo budžetu. Es gribētu sacīt, ka es atbalstu vienošanos, kas tika panākt samierināšanas procesā, bet arī man ir zināmas bāžas. Uh, Es īpaši bažījos par to, ka samierināšanas procesā mēs panācām vienošanās par budžetu, kas nesniedz pietiekam liels līdzekļus struktūra fondiem nākotnē. Un eh, te es domāju, ka tas eh, smagi ietekmēs eh, tādus reģionus Eiropas Savienībā kā Velsa. Velsā mēs gūstam lielu labumu no struktūra fondiem. Un ja nebūs pietiekam daudz līdzekļu atvēlēt struktūra fondiem 2012. gadā, tad vainīga būs padoma. Padomē būtu jā jāsaprot un jāatzīst, ka struktūra fondi ir ļoti būtiska, būtisks aspekts, lai radītu jaunas darba vietas Eiropas Savienībā. Un ja mums nepietiks naudas, lai šo struktūra fondus finansētu, tad padomē būtu jāuzņems par to vaina. Kas attiec uz Eiropas parlamenta budžetu, kas ir man galvenā atbildības joma. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir izdarījis eh, visu, ko varēja. Eiropas parlaments ir pieņēmis eh, ietaupījumus 74, miljonu eiro apjomā, ietāpot uz tūkošanu un mutisko tūkošanu citas starpā. Es domāju, ka šī parlamenta deputāti ir eh, samienājušies ar eh, ietaupīšanu, viņi ir pieņēmuši dažādu eh, ceļošanas izdevumu iesal, samazināšanu un uh, biroja izdevumu iesaldēšanu. Tā kā man svarīgā vēsts, kas izriet no šī, par, šī budžeta, ir tāda, ka šis parlaments izprot, kādas ir prioritātes. Mēs atzīstam to, ka mūsu prioritāte tomēr ir naudu ieguldītu nodarbinātībā, jaunu darbietu radīšanā un izaugsmē, un tajā pašā laikā mēs varam ietaupīt tur, kur tas ir iespējams. Lielas paldies Vogn kungam! Un tagad nākamais runātājs divas minūtes Alvaro kungs. Sirsnīgs paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs, padoms priekšsēdētāji un paldies arī abiem referentiem, kas kopā, un tāpat arī budžeta komitejas priekšsēdētājiem Lamasūra kungam. 17 stundas ilga samierināšanas process, un uh, parlaments vismaz divas stundas runāja ar uh, padomu. Varbūt nākamreiz padu, būtu labi, ja padome šādas sarunas noturētu pirms nevis samierināšanas procesa laikā. Un eh, tas mums pagarinātu šo te sestdienas rītu, un eh, mēs būtu tikai ieguvēji. Mēs esam panākuši solīt pretī padomē, mēs esam eh, ieguvuši, izpildījuši padomes vēlmes. Un tas, ko mēs kā parlaments bijām iedomājušies, tika arī izpildīts, un tagad mums nevajadzētu sev neko pārmest. Mēs eh, būtībā paši izraisam lavīnu, Un ja mums pēc tam būs jāfinansē no papildus eh, kaut kādas vajadzības, tad es personīgi domāju, ka vajadzētu tik tiešām sastādot budžetu, rēķināties ar, ar to, kāda tad ir prognozējumie izdevumi, jo tādējādi mēs tikai šīs problēmas uh, atgrūžam uz priekšu un nākotnē tās vienalga ir jārisina. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīgs lielāks finansējums eh, pētniecībā un zinātnē, un viss dalībvalsts to atbalsta. Bet eh, tas nefunkcionē tikai tādos gadījumos, ja mēs neesam gatavi atteikties no dogmatiskas domāšanas, ja mēs nevēlamies mainīt savu domāšanu par labu pētniecībai un attīstībai, mēs, nu, mēs nevarēsim gūt tad nekādus panākumus. Jo pretējā gadījumā Eiropas uh, iedzīvotājiem būs tikai jāsavelk josta ciešāk, un parlaments arī to jau ir izdarījis. Es domāju, ka mēs esam nonākuši pie laba rezultāta, mēs varēsim balsot par, bet vai ilgtermiņā tas ir pareizais veids, kā strādāt, par to mēs vēl diskutēsim. Paldies! Paldies! Paldies! Eh, Alvaro kungs, nākošais runātājs uz vienu minūti, Vlašeka kungs. Ko priekšsēdētājs, komisār, dāmas un kungi. Rozpočtu nebylo v letošním roce vůbec jednoduché a víme, že výsledný kompromis byl v radě přijat. Runājot pa, ar budžetu 2012. gadam šī vienošanās nebija viegla, un mēs zinām, ka budžets tika pieņemts ar ļoti nelielu vairākumu. Maksājumi ir 129 miljardi eiro, kas atspoguļo valstu konsolidācijas pūliņus un ekonomiskās situācijas realitāti, kādā mēs esam šobrīd Eiropā. Vienkāršāk runājot, Eiropas tēriņi krīzes laikā e, tiek paturēti zemā līmenī. Un personiski es kā koordinators mūsu grupā E, reģionālās sadarbības komitejā, reģionālās attīstības komitejā, lēmām par prioritātēm attiecībā uz 12. gada budžetu, lai varētu nodrošināt pietiekamas summas vienam kategorijai 1B, lai mēs varētu paturēt spēkā pagājušo gadu solījumus. Mūsu galvenā prioritāte ir kopīgā deklarācija maksājumiem punktā 3.1, kas nodrošinātu pietiekamu finansējumu summu eh, kohēzijas politikas finansējumam. Paldies, paldies Lasaka kungs. Nākošais runātājs Ferreira. Paldies priekšsēdētājiem sarunu procesā ar padomi mēs esam nonākuši pie gaidītā rezultāta. Bija ļoti neliels eh, vairākums, bet tomēr mēs redzam, ka visi eiropieši, kuri norāda, ka mums ir spēcīgs budžets izaugsmē, tomēr visi pieņems šo priekšlikumu. Mēs redzam, ka vairāk nekā Eh, eh, ka budžeta pieaug, eh, pieaugums ir praktiski nullē. Stabilitātes pakts, kas padziļina nevienlīdzības, apgrūtina budžeta pārdalīšanas iespējas. Tāpat kohēzija ļoti bieži vien ir tīrie mēli, un ar šiem mēriem pieauga protestu plūsmas visā Eiropā. Paldies, Ferreiras kungs. Nākošais runātājs Hartungs uz pusotru minūtu. Priekšsēdētāji. Pirms divām nedēļām eh, kāds ķīniešu investors sacīja, Problēma, ar kurām saskars Eiropas valstis, rodas e, no norietošas sabiedrības, kas izriet no sociālisma. E, tā vietā, lai strādātu, viņi ir kļuvuši par slaistiem. 2012. gada budžeta problēma ir eh, sociālistu un komisijas vēlme vienmēr tērēt vairāk nekā iespējams, aizstāvēt savas sīkās intereses un e, rīkoties bezatbildīgi. Palūkosimies uz 12. gada budžetu, lai e, būtu par to pārliecināti. Tiek veidoti Eh, darba vietas Eiropas eh, un eiro klīķei. 2012. gada budžets nerada nekādus eh, problēmu risinājumus, bet tikai problēmas padziļina. Vienīgais risinājums Eiropai ir ekonomizēt uz tā rēķina, kas ir nevajadzīgs. Un vajadzētu vairāk domāt par darba vietu radīšanu lai cilvēki varētu godīgi nopelnīt savu maizi, lai varētu uh, godīgi apgādāt savas ģimenes. Eiropas Savienība uh, kļūdās un pati rok sev kapu un mēs balsosim pret šādu 12. gada budžetu, lai stāvētu Nīderlandes pilsoņus. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Surjānas. Paldies, priekšsēdētāji! dāmas un kungi. E, pirmā labā vēsts ir tāda, ka ir panākt vienošanās ar parlamentu un padomi, un tas dod iespēju Eiropas Savienībai pienācīgi funkcionēt nākamajā gadā. Kā Ungārs es varu piebilst to, ka lielākās, svarīgākās budžetlīnijas no mūsu perspektīvas nav skartas Tā kā komisijas priekšlikums KLP turpināsies kā iepriekš, konverģences budžeta līnijas ir palielināts par 9%, protams, varam strīdēties, vai tas ir pārāk maz vai pārāk daudz, bet es domāju, ka tas saskana ar realitāti. Ir atsevišķi eh, mazāk svarīgi punkti, tādi kā 9% Eh, miljonu pieaugums skolas pienas programma, piena programmā, tāpat arī citas programmas, kas nepieprasa līdzekļus vai papildus līdzekļus, piemēram. Mēs pieņēmām programmu eh, kultūras sadaļā, lai palīdzētu saglabāt minoritāšu valodas un tās valodas, kas varētu izzust. budžetam ir jāsaskan ar tiem risinājumiem, ko mēs vēlamies piemērot, lai tiktu galā ar krīzi un līdzsvarojot eh, vienā svaru kausā noliekot pozitīvo, otrā negatīvo un salīdzinot šīs lietas, es gribētu sacīt, ka mūsu trauks ir par 80% tukšs, par 20, eh, pilns par 20% tukšs, un mums būs eh, mazliet jāpastrādā, lai šo trauku piepildītu par visiem 100%. Bet tautas partija pilnīgi noteikti atbalstīs šo budžetu. Paldies! Nākošais runātais Gardjas Savālas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dažkārt, kad mēs uzsākam un iekļūstam pārāk dziļi sarunās, mēs ļoti bieži zaudējam vai mazliet zaudējam vispārīgo perspektīvu. Tāpēc es gribētu tiem, kas pārāk kritizē sarunu rezultātus, ka priekšlikums, ko piedāvāja komisija un Eiropas parlamenta priekšlikumi, varētu uh, tikt apmierināti par aptuveni 95%. Tāpēc, ja mēs lūkosimies uz šīm sarunām eh, no kompromisa viedokļa, tad rezultāts nav nemaz tik slikts. Runājot par programmām cīņai pret krīzi, programmas uzņēmēja darbības iniciatīva inovācijām, uh, inteliģentās enerģijas programma, tāpat arī programmas tādas kā Erasmus Mundus esam tās paredzējuši, esam paredzējuši līdzekļus mūsu uh, vidusjūras dienvidu kaimiņiem, lai tie varētu veidot demokrātisku nākotni. Tāpat padome trīs gadus uh, padome eh, runā par taupību, un mēs tālāk nesam tiekoši. Ja taupība kā princips nav pārliecinājis parlamentu, tad sasniegtie rezultāti Eiropas ekonomikā nav bijuši tik spoži. Mēs jādomā ne tikai par taupību, bet arī par soļiem, ko mēs veiksim tālāk. Viena lieta ir koriģēt maksājumu apropriācijas, otra uh, lieta ir neizpildīt pieņemtos solījumus to, ko jūs šobrīd eh, darāt, ir neiz, nepildīt eh, panāktos kompromisus. Paldies. Nākošais runātājs Jensens kundze uz divām minūtēm. Tak, Herr Forman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribētu paust savu gandarījumu par sasniegto rezultātu. Eiropas parlaments ir eh, radis līdzekļus gan atbalstam Palestīnai, gan ITER projektam pētniecībai, neskarot pilnā mērā e, pētniecības pamatprogrammu. Tomēr esmu nobažījusies par um, e, sesto pozīciju. Manuprāt, ka uh, Manuprāt, situācija ir kļuvusi neizturama situācijā, kad ir nepieciešami papildu līdzekļi. Kādā veidā mēs varam nodrošināt rēķinu nomaksu? Komisijas saka, ka mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai nomaksātu rēķinu. Citas dalībvalsts savukārt saka, ne, mēs komisijai nepiekrītam. Mūsuprāt, eh, mūsu viedoklis ir pareizs. Tāpat arī šīs valstis nesaka, kas notiktu, ja būtu šie eh, piedāvātie pareizie eh, skaitļi. Tātad, kad mēs esam apņēmuši, uzņēmušies saistības, tad rēķini ir jāmaksā. Es domāju, ka budžets ir investīcija budžets par 50%. Un mēs nesagaidām pārāk daudz no maksājumiem, bet pēc septiņu gadu programmas būs liela rēķini, kurus mēs saņemsim. Pēc budžeta sarunām es saņēmu e-pastu no kā Dānijas pētniecības centra, kas skaid, kurā tika skaidrots notikušais ir kļuvis aizvien grūtāk saņemt kredītus no Eiropas Savienības. Maksājumi eh, aizvien vairāk tiek eh, novēloti, un man šķiet, ka mēs atliekam visu laiku uz vēlāku laiku sarežģīt lēmumu pieņemšanu. Mums vajadzētu sakot tam, lai mēs varam nomaksāt savus rēķinus. Paldies, nākošais runātājs Jerdzeļievska uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas eh, Savienībai šobrīd ir vajadzīgas labas ziņas, un fakts, eh, ka Eiropas institūcijas, es runāju par komisiju padomu parlamentu, ir vienojušās par budžetu 2012. gadam, ir, protams, labas ziņas. Vēlos izmantot šo iespēju un pateikties visiem par vēlmi sadarboties. Īpaši vēlētos pateikties mūsu uh, asistentiem, sekretariātam, mūsu darbiniekiem, kas ļoti bieži strādā ļoti garas eh, stundas, līdz reizēm pat uh, ilgi naktī. Un eh, mēs, protams, nedrīkstam aizmirst, ka ne visas ar budžetu saistītās problēmas nav atrisinātas. Mēs, protams, redzam, ka ir virkne problēma, ar kurām mums būs jātiek galā, tāpēc es ceru, ka tās tiks atrisināts pietiekami ātri. Piemēram, koriģējošais budžets numur 6. Ļoti labi, ka esam vienojušies par to, taču eh, šis te grozītais budžets tomēr ir saglabājis dažas problēmas, un šīs problēmas, manuprāt, saglabāsies un eh, pat pieaugs. Īpaši tādēļ, ka cerības, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības plāniem un programmām, piemēram, kopējs diplomātskais dienests vai iesaistīšanās eh, humanitārajā palīdzībā, eh, tad, kad mēs runājam par struktūrālām reformām, par zinātnisko pētniecību un izstrādi. Lūk, visas šīs vēlmes un labie nodomi, ja eh, tie netiks attiecīgi finansēti, tad tā, protams, būs problēma jo mēs apņemamies veikt dažādas jaunas darbības, bet um, naudas, par, naudas tam visam nav. Saruna laikā parādījās tāds labs dialoga gars, un mums būs jāturpina šis dialogs, kad, tad, kad mēs runāsim par reāliem maksājumiem, par visām šīm lietām, par kurām es tikko runāju. Un es ceru, ka šis ir pirmais solis tālākā ceļā. Paldies! Iedržajevskas kundze. Priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi, šis 12. gada budžets ir padomas budžets, kuram eh, parlaments eh, piešķīra nelielu papildinājumu, pateicoties dažām prioritātēm eh, maksājuma apropriācijās. Budžetā cikls 12. gadam atkal ir apgrūtināts, jo ņemot vērā esošās programmas un nepieciešama izkļūt no krīzes, tāpat arī nepieciešamība atbri atbalstīt dalībvalstis un attīstīt struktūrējošas iniciatīvas, kā arī ņemot vērā nepieciešamību finansēt dažādas aģentūras, pats konteksts, kur Eh, eh, šis eh, budžeta veidošanas konteksts netika ievērots. Dalībvalsts piedāvā un, un liek par pienākumu ievērot taupību, un šis budžets ir tikai sākums nākošajai uh, daudzgadu finan, uh, finanšu programmai. Tāpat arī komisāri būs ļoti grūti mazināt šī, ar šī, šo budžetu panāktās sekas. Manuprāt, tas var kļūt par fatālu opozīcijai starp tīro maksātāju un tīro saņēmēju. Paldies, Grēļie kundze. Tālāk uz divām minūtēm Marinesku. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Mums pilnīgi noteikti ir jāsaka paldies referentiem, kuri bez jebkādas reālas e, iespējas, bez jebkādas manevrēšanas iespējas e, veic sarunas un savu e, uzdevumu īstenoja. Tāpat mums ir jābūt gandrītiem par to faktu, ka mums tagad ir budžets. Mēs dzīvojam krīzes periodā un būtu bijis pilnīgi neproduktīvi ja būtu vēl papildus tam budžeta krīze, bet pateicoties parlamentam, eh, mums izdevās eh, sasniegt daudz. Mums izd... Mēs ievērojam Lisabonas līgumu šīs budžeta procedūras laikā, bet katru reizi scenārijs atkārtojas. Eh, Padomē nosaka savus skaitļus maksājumu saistībām un nepiedāvā nekādas alternatīvas sarunām. Es nedomāju, ka šāda skaitļu diktēšana un to sadalīšana starp dažādām Eiropas eh, politikas jomām ir ierastā un normāla procedūra. Normāla mm, procedūra būtu izvērtēt vajadzības un pēc tam aprēķināt budžetu. Protams, padomi nāca klajā ar eh, paziņojumu, ar ko tā apņemas. Uh, Eh, koriģēt budžetu brīdī, kad nepieciešamās summas maksājuma apropriācijām nebūtu pieejamas vai pietiekamas, bet padome neturēja vārdu. Ir pietiekami redzēt to, ko padome darīja tad, kad eh, kor, eh, koriģētais budžets numurs 6 bija uz sarunu galda. Es nezinu, kā mēs var, izdzīvosim nākamo gadu, bet tā turpināt nedrīkst. Nedrīkst. Uh, neusticēties komisijas piedāvātiem skaitiem. Mums nākamajā gadā ir divas procedūras ļoti svarīgas - 13. gada budžets un daudzgada finanšu schēma. Ja mēs ievērosim šādu pašu procedūru, tad tas nebūs izdevīgi Eiropas Savienībai. Paldies, Marines Kukungs, nākošais runātājs Abāts. Oui. Merci, monsieur. Paldies varam pasvītrot to, ka šī vienošanās tika pieņemta uh, Lisabonas līgumā noteiktajā kārtībā. Tomēr uh, mēs pieņēmām skaitļus, kas ir mazāk nekā 2011. gadam, un šis lēmums ir pret komisijas aplēsēm kas eh, uzskatīja, ka ir nepieciešams lielāks summas 2012. gadā. Protams, mēs esam ieguvuši tos, eh, tās maksājuma apropriācijas, kādas bija eh, cerētas, iecerētas, bet šeit ir runa par tādu metodi, kas nevar dot Eiropas Savienībai noteikt vadlīnijas gan izpētes ziņā to pierāda eh, ITER gadījums, un es domāju, ka neraugoties uz pašreizējo taupības politiku dalību valstīs, mums ir jāuzņemas minimums saistību, un Eiropas budžets, eh, Eiropas Savienības budžets nav nekāds melnais caurums, bet eh, līdzeklis, kas dod iespējas investēt nākotnē. Paldies, Abāda kungs, nākošais runātājs. Karvadio uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, komisārs. Man ir prieks, ka esam panākuši vienošanos samierināšanās komitejā, kur tiešām uh, Padomu piekrita beidzot palielināt 2012. gada budžetu. Viņi piekrita daudziem parlamenta priekšlikumiem un uh, tika atrasti pāri par 200 miljoniem elastības instrumentam. Tas viss palīdzēs Eiropai noturēt savu konkurētspēju attiecībā uz šo budžetu es vēlētos minēt vēl ko. Mums ir jauna programma uzņēmēja darbības attīstībai maziem un vidējiem uzņēmumiem, zinātniskai pētniecībai enerģētikas jomā, un par to paldies. Matēras kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs vēlētos pateikties kolēģiem, kuri piedalījās grūtajā sarunu procesā, lai panāktu vienošanos ar padomu. Eh, ir jāņem vērā šie grūtie laiki, kad mēs ejam cauri eh, taupības eh, pasākumiem daudzās dalību valstīs, un sākotnējos rezultāts var uzskatīt par pozitīviem. Uh, jo EPP grupas politiskās prioritātes ir tikušas ievērotas, īpaši attiecībā uz 1A kategoriju, īpaši tad, kad mēs runājam par izaugsmi, uh, uzņēmēju darbības, vidas attīstīšanu un cilvēku resursiem. Erasmus Mundus programmas finansējums arī ir saglabāts, par ko mums prieks, taču nevar pieņemt faktu, kad jau otro gadu no vietas uh, padome ir atteikusies pakustināt pirkstu, eh, realizējot, eh, tas ir horizontālo pasākumu realizēšanai. 1,85% maksājuma apropriācijās 2010. gadam, tas ir uh, pretrunā ar uh, komisijas priekšlikumu, kuru atbalstīja arī parlaments. Es saprotu, ka nu, ir jāveic taupības pa pasākumi, un, protams, ka tas ir ļoti populāri sacīt, ka mēs tagad taupam naudu, bet, eh, diemžēl, ir milzīga starpības starp saistību apropriācijām un ar reālo, reālajiem budžetlīdzekļiem, kas ir piešķirti. Uh, un tas var graut eh, pilsoņu ticību mūsu spējai realizēt Eiropas eh, projektus un palīdzēt Eiropas eh, pilsoņiem izkļūt no ekonomiskajām krūtībām. Paldies, un tagad Paulam Rūbiga kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētā kundze, Levandovs kungs, vēlētos apsveikt cilvēkus, kam izdevās vienoties par šo budžetu. Es domāju, tas ir labs piemērs attiecībā uz maksājumiem. Mums ir jāpielīdzinās vidējam līmenim dalībvalstīs, un tad, kad mēs runājam par saistībām, tad mums ir jāaicina dalībvalstis nepārsniegt tos limitus, ko tās pašas galu galā ir noteikušas. Eh, pateicoties sarunu rezultātiem, ir iespējams zināms automātisms nākotnē, sastādot nākot, nākamo gadu budžetus, un eh, mēs varēsim izvairīties no pārāk lielas iekļūšanas parā, parādos. Es vēlos pateikties arī komisijai par to, ka tā nodrošināja to, ka Erasmus programma kuru mēs piedāvājām kā tādu stūrakmeni pagājušajā gadā, kā eh, komisāra Krūskundze to atbalstīja, ir īpaša programma žurnālistiem, kas arī guva atbalstu, un tas ļaus mums apgūt jaunas zināšanas, kuras savukārt varēs eh, palīdzēt mēdījiem, uh, sniegt eh, informāciju par dažādu Eiropas politiku īstenošanu. Tātad tā ir žurnālistu tuvināšana reālajai Eiropai. Erasmus programma jauniem uzņēmējiem arī ir ārkārtīgi svarīga un arī tā ir piešķirts atbilstošs finansējums. Un es domāju, ka tas palīdzēs attīstīt sadarbības tīklus ar jauniem uzņēmējiem, kas uh, gal galā dos labu mums visiem. Komisija gatavojas arī atbalstīt jaunas olimpiskās spēles Innsbrukā. Es domāju, ka tas ir īpaši svarīgs pasākums, tā kā paldies par to. Paldies, Rūbika kungs un tālāk Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sveikt šo vienošanos, kas beidzot ir panākta, jo ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, mums ir jāpieņem šāda vienošanās, jo nekādu pieaugumu nākamajos eh, gados mums nenāks gaidīt. Mums ir jākoncentrējas uz sportu, tas ir labi. Jaunā uh, budžeta programma, kas ir paredzēta e, jūrniecībai, e, tas ir ļoti labi. Tas palīdzēs radīt jaunas darba vietas, jo jūrā ir milzīgs potenciāls īpaši runājot par atjaunīgajām e, enerģijām, varbūt, ka Atlantijas okeānā ir vislabākās iespējas izmantot, teiksim, vēja enerģiju runājot arī uh, par derīgo izrakteņu iegūšanu uh, jūrā. Arī tas, tā ir svarīga nozara, bez tam arī akvakultūras attīstīšana piekrastes ūdeņos. Uh, zivju resursi jūrā, tas ir svarīgi, bet mums ir nepieciešams nodrošināt veselīgas zivju populācijas savos ūdeņos, nevis importēt tās no šaubīgiem avotiem. Runājot par sportu, es piekrītu Rūbiga kungam un Erasmus programmu sportām, tās finansēšana atbalsts ir ļoti nozīmīga. Mēs, diemžēl, pārāk daudz nepiešķiram nozīmes sporta aktivitātēm, lai palīdzētu risināt dažādas problēmas. Cilvēki arvien vairāk vēlas uh, Eh, naudas pētījumiem par veselības problēmu atrisināšanu, bet prevencija ir pats labākais, un ja cilvēki aktīvi nodarbojas ar sportu eh, jau no agrīna vecuma, tas būtu daudz labāk. Paldies Kelī kungam. Un tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona Kozlovska kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vēlētos sākt ar to, ka vēlos apsveikt jūs par panākumiem, par to, ka ir atrasts kompromiss attiecībā uz 2012. gada budžetu. Nu, mēs neesam gan panākuši to, ko sākotnēji piedāvāja komisija, bet tomēr vēlos apsveikt arī Polijas prezidentūru, jo arī tā ir devusi savu ieguldījumu, mēģinot saskanot abu, eh, saskaņot institūciju eh, intereses un viedokļus. Eh, kohēzijas politika ko šie dažādie ekonomiskie pasā, ekonomikas pasākumi nav ietekmējuši, tas ir labi. Bet ir daudz jādomā par to, kā labāk izmantot rezerves, ir jāapstāst, kur līdzekļi netiek izmantoti pietiekami efektīvi. Paldies! Rubiks nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī piekrītu tam daudziem piezīmēm, kas tika izteiktas, lai uzlabotu mūsu 12. gada budžetu. No savas puses manuprāt eiropas padomes ierosinātais palielinājums eh, saistību apropriācijai un maksājumu apropriācijai ir pārāk liels. līdzsvarotāka kopējā budžeta apjoms būtu daudz pieņemamāks. rezerves ir administrācijas izdevumos un arī citos eh, statūtos. otrkārt manuprāt nevar atbalstīt eiropas padomes ierosinājumu palielināt budžeta izdevumu kategorijām uz kategoriju rezerves rēķina. ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu eiropas savienības budžeta rezervju apjomu it īpaši tas skar ārējās attiecības un administrācijas izdevumu kategorijas. Nākošais runātājs Morganti kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Pēc samierināšanās kompromiss ir eh, samērā pieņemas ir eh, palielināti maksājumi MVU, tāpat arī maksājumi Frontex, kas kontrolē Eiropas ārējās robežas sarežģītā periodā mēs nevaram prasīt vairāk. Un es būtu vēlējies, lai atsevišķos rubrikas tiktu, atsevišķas kategorijas tiktu samazinātas, kas, manuprāt, nav tik būtiskas, tā skaitā sadarbība ar Āziju, ar Latviju Ameriku, bet es neatbalstu palielinājumu Kipras turku kopienas atbalstam. Es nedomāju, ka mums vajadzētu leģitimēt tautu, kas nelikumīgi okupē teritoriju, kur tiem nepiedara. Katrā ziņā mēs neesam bijuši pārāk dāsni tām attiecībās valstīm, kuras ir skāruši krīzi, un es domāju tomēr, ka šobrīd eh, sasniegtais ir veiksmīgs. Nākošais runātais ir Rubiks. Eh, reglamenta jautājums. Es gribēju sacīt, ka man ir nozaktas austiņas, un tas ir nepieļaujami, ka parlaments sēžzālē tiek zaktas austiņas. Vamos a ver si lo solucionamos, señor Rubik. Vamos a informar al... Mēs informēsim drošības dienestus, bet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 Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Protams, ka mums var būt šīs diskusijas par, um, par maksājumiem, un, protams, ka vienmēr būs grupa cilvēku, kas nav apmierināti. Tā tas notiek arī attiecībā uz dalībvalstu budžetiem. Daži cilvēki Dažiem, eh, dažiem tiek piešķirts mazāk līdzekļu, bet mums ir jāatcerās, ka mēs Eiropas Savienībā saskaramies ar sarežģītu situāciju un dalībvalstīm ir jāatrod papildus līdzekļi. Man šķiet, ka ar šo budžetu mēs dodam divus svarīgus signālus, un tas būtu jāuzsver. Vispirms, šā gada budžeta procedūra apstiprināja to, ka mēs joprojām Eiropas Savienībā varam runāt un atrisināt nopietnas problēmas, izmantojot tikai un vienīgi kopienas metodi. Un Tas ir ļoti svarīgs signāls, jo mēs izmantojam tieši tās iespējas, ko mums paredz Lisabonas līgums. Mums nebija, mums nav nepieciešams īstenot nekādus pasākums ārpus institūciju rīcības. Un tas ir piemērs, ko mēs dodam visai Eiropas uh, Savienībai. Vēl viens svarīgs elements ir tas, ka par spīti kritikai šis te budžeta grozījuma provizoriskais projekts numur 6 ir pieņemts. Un tas pierāda to, ka pienākums, kurus uzņēmās padome un parlaments šīs procedūras laikā, ir izpildīts. Mēs, protams, varam diskutēt par summām, vai tās ir pietiekams, vai tās ir pareizas, bet ik viens, kas piedalījās šajā procedūrā, atcerēsies, ka sarunās bija runa tieši par šiem papildus uh, līdzekļiem. Mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka budžetam ir jābūt tieši tik lielām, cik liels tas mums ir nepieciešams. Tātad, cik daudz līdzekļu ir jāparedz? Manuprāt, šie ir divi ļoti svarīgi elementi budžeta procedūras ietvaros, un tas mums ir jāatcerās. Mēs veiksmīgi īstenojam Eiropas Savienības uh, līgums un Tas ir galvenais, par ko mums ir jārunā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Lamasūrs. Jums ir dots vārds, lai teiktu pēdējo vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pievienoties padomas priekšsēdētāju analīzei. Eiropas Savienība, 27 valstu Eiropa, tā ir Eiropa, kas darbojas, kas ir derīga Eiropa. Uh, Mēs e, šurum tur dzirdam vēlmes, ko pauž citi sa saukt kopā vairākus, vairākas dalībvalstis, lai mm, virzītos tālāk atsevišķās jomās. Šobrīd tā Eiropa, kas darbojas, ir 27 valstu Eiropas. Un šajā krīzē bez precedenta mēs varējām rast vienošanos, lai piešķirtu Eiropas Savienībai tādu budžetu, kāds ir vajadzīgs nākošajam gadam. Tā ir laba ziņa. Visam pārējiem priekšsēdētāji, darbie kolēģi, atgādinu, ka Apsveicu padomi par to, ka vienbalsīgi ir pieņemts šis budžeta projekts. Parlaments pēc dažām minūtēm balsos, būs trīs secīgi balsojumi, viens balsojums par starpinstitūciju nolīgumu koriģēšanu, viens balsojums par 12. gada budžetu, viens bats kā korektīvo budžetu numurs 6 2011. gadam, un šie trīs balsojumi ir pakļauti vienotam politiskam uh, nolīgumam. Un es ceru un aicinu kolēģis paustāt balstu ar lielu vairākumu, kas varbūt nepanāks vienbalsī padomē, bet tai tuvosies. Paldies, LamasŪrkungs. Un mēs esam pabeiguši šīs budžeta debates, un tagad piecu minūšu pārtraukums, pulksten 12. sāksies balsojums. Bueno